Sāksim eh, šās dienas sēdi un pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Darba kārtībā būs eh, zināmas izmaiņas. Astotais darba kārtības punkts ieteikuma Eiropas komisija attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību Mēs eh, šo jautājumu balsosim pirms ceturtā punkta. Ceturtais priekšlikums Eiropas parlamenta un padomas direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza direktīvu tādu un tādu un vēlreiz tādu. Otrais darba kārtības punkts sanāksmes vadītājas paziņojumi. To the Vai tagad visās valodās ir pieejams tulkojums? Vācu valodā pirms tam laikam nebija. E, vācu kabīni nevar dzirdēt, mikrofons vācu kabīnē visu laiku slēdzas laukā. Do we know if the, the German Tagad, tagad strādā, tagad strādā, paldies. Tad vēlreiz otrais darba kārtības punkts - sanāksmes vadītājs paziņojumi. Vēlējos paziņot tikai to, ka tulkojums ir pieejams visās valodās, izņemot somu, maltiešu un horvātu. Otrs eh, vadītājs paziņojums. Komitejas sekretariāts ir paziņojis, ka no 2. līdz 12. aprīlim sekretariāta telpās notiks renovācijas darba, un tas nozīmē, ka komitejas sekretariāts šo desmit dienu laikā ēpastus pārbaudīs un daļai strādās mājas apstākļos, un daļai būs pārvietojams darba vietas. Then we go to item Trešais darba kārtības punkts - viena dalībnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Un tagad dod vārdu referentei Jutai Steinrukai. Lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, gribu piedāvāt komitejai atgriezt atpakaļ direktīvu, jo manā skatījumā tas ir eh, jauns projekts, par eh, SIA. Parlaments to jau ir kritizējis un komisija atsauca šo dokumentu. Vecās bijušās eh, problēmas eh, pastāv. Tiek runāts arī par darba ņēmēju līdzlemšanas tiesībām, par paskas Uh, darbības firmām un par negodībām darbības formām. Nu, būtībā, teiksim, nav nekas iebilstams pret uh, to, ka tiek uzlabota mazo video uzņēmumu situācija, taču uh, nav nekāda aptveres ierobežojuma, arī MVU un komisijas uh, priekšlikums nav paredzējis uh, pārobežu uh, uzņēmumu dibināšanu. Trīs punkti, kuros gribu kritizēt šo um, ir um, ne, uh, tas, ka nav sadalīta uh, administratīvā un darbības vide, nav iespējams reģistrēties tiešsaistē un nav mazākā, um, mazākā um, dibināšanas apjoma. Un līdz ar to tas ir tāds tā kā trojas zirgs, un līdz ar to mēs ar šo dokumentu neatbalstīsim tos mazos uzņēmumus, kas ilgspējīgi vēlas strādāt. Tā drīzāk ir uh, dāvana tiem uzņēmumiem, kas uh, iegūst labumu, izmantojot um, tādas šaubīgas metodas, izmantojot pastkastes firmas, tās augtās un um, nodokļu schēmas. Un līdz ar to daudzie partneri, ar kuriem es esmu runājusi, ir vienojušies par to, ka arotbiedrības, notāri, darbņēmē apņēmības un arī Eiropas MVU apvienība uh, mani atbalsta trīs punktus pieminēšu, kas uh, ir um, nozīmīgākie, kādēļ iesaku šo dokumentu noraidīt. Pirmkārt, sadalījums šajā darbības uh, jomā. Līdz ar to tās dalība valsts likumi ir spēkā, kurā ir dibināts uzņēmums, nevis tur, kur tas strādā. Uh, un līdz ar to aizsardzības standarti dažās valstīs vienkārši tiek apieti manā skatījumā. Un es gribu teikt, ka tas, ka tas atstās iespaidu uz darba ņēmēju situāciju un tāpat šo it kā patstāvīgas darbības un paskāršu firmu darbība. Uh, dod ļaunumu ne tikai darba ņēmējiem, bet arī nodokļu ieņēmumiem dalību valstīs un citos jautājumos. Otrkārt, pietrūks minimāla dibināšanas kapitāla un uh, projektā tiek noteik, netiek noteikts uh, šis, uh, šī summa un arī uh, uzkrājuma kapitāls. Līdz ar to nav tās drošības, kāda ir absolūti nepieciešama darbības veikšanai, jo šeit runa ir par kreditoru aizsardzību un arī darba ņēmēju aizsardzību. Trešais iemesls ir tiešsaistes reģistrācija. Tas varētu būt paredzēts kā birokrātijas samazināšanai, bet tā ir iespējama kriminālās darbības veicināšana, proti negodīgas maksāt nespējas, nodokļu nemaksāšanas, nodokļu maksāšanas apiešanas un citu jautājumu risināšanai. Un noslēgumā, lai arī nacionālajie likumi paliek atšķirīgi, uh, SIA apzīmējumam jāpaliek visās valodās saprotamam, un tas ir um, nesaprotami un uh, nerada juridisko drošību. Tādēļ es domāju, ka šo dokumentu vajadzētu norādīt. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Bekers šodien pārstāv EPP eh, grupas ēnu referentu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, gribētu sākumā teikt, ka principā mēs atbalstam šādu iniciatīvu. Un, protams, ka ir ļoti saprātīgi domāt šai eh, virzienā. Es domāju, ka uzņēmuma dibināšana ir daļa no tā, kas noteiks mūsu nākotnes, pozitīvi noteiks mūsu nākotnes ekonomisko attīstību Eiropā. Taču arī es domāju, ka šo datu kopums, minimālais kapitāls, darbņēmēja aizsardzība un citi jautājumi nav apmierinoši atrisināti. Es domāju, ka nav tik ļoti daudzi kreisās ideoloģijas apsvērumu, kā mana kolēģi tos ir definējusi, bet es gribētu piekrist uh, šim priekšlikumam. Mēs varam šeit uh, saprātīgi uh, pagaidīt jūri komitejas viedokli, un tas ir saprātīgi, jo man liekas, ka, un cik zinu, tad tur tā ļoti uh, rūpīgi tiek pārbaudīta juridiskā bāze un arī visi tie jautājumi, kas ir saistīti ar minimālo kapitālu un citiem. Līdz ar to mēs šeit varam, nu tā ļoti saprātīgi un emplu komitejā, mēs varam mierīgi pagaidīt citas komitejas viedokli, lai pēc tam izdarītu mūsu secinājumus. Paldies! Thank you. Paldies. Thank you. Paldies, Krasnodebska kungs, nākamais lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlējos tikai piebilst, ka man ir tādi paši, tādas pašas bažas, eh, kādas jau pieminēja referente. Uh, Mums e, nav atrunāta vesela virkne problēma, minimālais kapitāls un paskastīšu firmas, tās ir būtiskas problēmas un nepieciešama mūsu uzmanība. Tomēr vēlējos pievērst uzmanību arī kam citam šā ziņojuma sakarā. Bieži vien par to esam diskutējuši arī mūsu komitejā, bet uh, joprojām mēs nepievēršam pietiekam lielu uzmanību tam, ka ir būtisks atšķirības gan ekonomikas, gan sociālajā ziņā starp dažādām dalību valstīm. Piemēram, sociālie labumi nav <clears throat> dažādās dalību valstīs ir atšķirīgi, tāpēc eh, sociālais dempings kā vārdkopa bieži vien tiek izmantot neliederīgi, jo daudzās dalību valstīs eh, situācija stipri atšķirās no bagātākajām. Es domāju, ka galvenu uzsvaru vajadzētu likt uz jēgpilnākas likumdošanas izveidošanu, un varbūt šā ziņojuma gadījumā uzsver tieši to, ka ar šo mūsu sagatavoto ziņojumu mums vajadzētu radīt iespējas viena dalībnieka sabiedrībām strādāt veiksmīgāk centrāla un austrum Eiropā. Prieksēdētāji, paldies! Alda grupu pārstāja Antonas Kūka. Uh, is... Prieksēdētāji turpina. Vai Alda varbūt pārstāv kāds cits? Okay, then we'll go to, uh... Labi, tad dodu vārdu nākamajam ēnu referentam GoNGL Rina Ronja Kāri. Jā, ja, Es vēlētos pateikties referentai par ļoti, ļoti labi sagatavoto ziņojuma projektu. Es pilnībā piekrītu viņas izteiktajām bažām un frustrācija man tieši tāda pati. Komisija ir radījusi iespēju vieglāk izvairīties no nodokļu maksāšanas un pārkāpta strādājušo tiesības. Referenti jau teica, un es viņai pilnībā piekrītu, ka mums ir jānoraida komisijas priekšlikums, jo tas ir arī vienīgais, ko mēs šodien varētu darīt. Paldies! Paldies! Zaļo politisko grupu pārstāv Rankas kundze, lūdzu. Jā, es mums ir šatnbericht. Jā, es uh, atvainojos Andra referents vietā. Bet mēs piekrītam daudziem no tiem punktiem, kas tika minēti. Arī mēs noraidam komisijas priekšlikumu, jo arī mēs domājam, ka tas neatbilst tam, ko tas sola. Nu, proti tādu zelta nākotni mazajiem uzņēmiem. Domājam, ka daudz vairāk risku ir, šie punkti ir pieminēti arī un um, būtu vieglāk šāds vēstuļfirmas dibināt. Uh, kas netiek kontrolētas, un tas var vainot darba ņēmēju līdzlemšanas tiesības, un visi šie punkti liek mums domāt par to, ka ir nepieciešams ļoti būtisks uzlabojumu nepieciešamības iespējas. Mēs, protams, uzma, atbalstam mazos un vidējos uzņēmumus, bet tā kā maksimālās uzņēmumu uh, lielums uh, netiek minēts, un uh, tad šeit runiet ne tikai par to, ka mazie uzņēmumi tiek atbalstīti, un mēs domājam, ka tieši darba ņēmēju nosūtīšanas jautājumā mēs esam cīnījušies par to, lai darba ņēmēji varētu saņemt savu algu, nevis ar vēstuļkastīšu firmu vai tādu uh, darbību, kas tikai liktos, ka tā ir oficiāla darbība, ka tās vainātu viņu status iespējas, un liekas, ka komisija tos soļus, kurus mēs kopā esam spēruši, nu, burtiski tā kā iznīcina, tādēļ mēs piekrītam referentei un daudziem citiem runātājiem un noraidam šo komisijas priekšlikumu. Paldies! Thank you! Paldies, Broka kungs, lūdzu! Paldies! Pavisam īsi gribu izteikt pāris piezīmes. Tā kā poļu kolēģis, arī es esmu par to, lai maziem vidējiem uzņēmumiem būtu labākas darba iespējas. Taču tie uzlabojumi, kas izrietētu no šī dokumenta, uh, nav tik skaidri, lai es aizmirstu to, kādi negatīvie punkti ar to ir saistīti Eiropas iekšējā tirgu, tirgu un vienalga, kāda ir um, dibināšanas forma, tam vajadzētu dot iespēju um, šo, uh, šīs uh, priekšrocības izmantot, bet nav īsti skaidrs, kā tad būtu uh, šie pozitīvie momenti. Un kolēģi jau uh, minēja um, divu valstu risinājums un uh, pa, līdz um, noteikšanas tiesības, um, darbaņēmēja tiesības, man liekas, ka šeit nav situācijas pareizi. Un es nedomāju, ka ir pareizi, lai šāda firma uh, ārzemēs pēkšņi uh, līdzlemšanas tiesības nacionālā līmenī vairs nebūtu spēkā. Un ja tās ir Eiropas vēstījums darbaņēmējiem, ka mēs. Uh, Tās uh, tiesības, kas ir Eiropā, um, ar tām mēs vājinām uh, darbtiesības uh, um, kas ir nacionālajās valstīs, tas nozīmē, ka tas netiks atbalstīts un, un netiks labi uzņemts, un tādēļ atbalstu referentes uh, priekšlikumu šo dokumentu aiz, sūtīt atpakaļ komisijai un uh, nozīmē uh, to, ka jāpadara uh, par jaunu šis darbs. Uh, balstoties uz šo dokumentu, mēs nevaram uh, strādāt, un tādēļ man liekas, ka šo dokumentu ir jāsūta atpakaļ. Thank you, Mr. Paldies, Manna kungs. Ah, nicht. Ah, jetzt den Knopf gefunden. Jā, atrada mikrofona ieslēgšanas pogu. Hansam Bekaram ir taisnība. Mums ir nepieciešams, lai tiktu dibinēt uzņēmumu. Jā, mēs to gribam, taču ne jau uh, par katru cenu. Un tas ir tas uh, pats, it kā mēs teikt, ka mēs gribam daudzas darba vietas. Nē, mēs gribam no vienas puses labas, uh, bet mēs gribam daudz darba vietas, bet labas, nevis uh, sliktas kvalitātes darba, uh, darba vietas. Un ja uzņēmuma dibināšana tiek tikai lai panākt ar katru cenu, tad tās būs viena cilvēka organizācijas, un ja minimālais kapitāls nemaz nav noteikts, un ja varam konstatēt, ka internetā var viegli reģistrēties bez nekādas kādas, kādu iespaidu uz daudzām citām lietām, tad um, tas nav tas, ko vēlamies. Un uh, Elmāram Brokam ir taisnība, darbņēmēja tiesības var tikt vaināts. Mēs esam gadiem ilgi cīnījušies, lai būtu labs regulējums darbā nosūtīšanas direktīvas jautājumā, un šeit mēs esam ļoti daudz uh, strādājuši un konstatējuši, ka esam daudz ko sasnieguši darbņēmēju ziņā, un to tagad nedrīkst vainot. Mums ir sistēmas, ir sociālā tirgus ekonomika, bet es neredzu absolūti nekādu šo uh, sociālo jautājumu. Vienkārši uh, uzņēmumu dibināšanu tā kā uh, konteineru, uh, respektīvi uh, rūpnīcas slīdlēnas gadījumā, tā nē. Uh, um, tie, kas sociāli politisko um, daļu var akceptēt, ar tiem sadarbosimies jūrī komitejā un uh, ideja, ka atgriezīsim šo dokumentu atpakaļ, tas ir ļoti skaidrs vēstījums un varbūt galu galā mēs radīsim saprātīgu risinājumu, balstoties uz mm, diskusijām ar darba ņēmējiem, tāpat arī ar maziem vidējiem uzņēmumiem un diskutējot ar viņiem, viņi saka, ka viņiem ir atbildība par šīm, da, par šīm darba vietām un līdz ar to es domāju, ka šis dokuments ir jāatgriež atpakaļ un ceru, ka tāds arī notiks. Thank you, Mr. Paldies, Perinska kungs, nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze burtiski pāris piebildes. Šeit jau izskanēja e, vilšanās teikumi par to, ko vispār darīt ar šādu raksturu komisijas priekšlikumu. Kāpēc es esmu vīlies? Kaut vai tā iemesla dēļ, kad e, brīdī, kad mēs mēģinājām izveidot uzklausīšanu un gatavojāmies jauno komisāru uzklausīšanai, uh, Man bija iespēja pajautāt Dombrovska kungam precīzi jautājumu, kas attiecās uz šā ziņojuma būtību. Es Dombrovska kungam prasīju, kādi ir riski, kas ir saistīti ar viena dalībnieka sabiedrību un tieši šie negatīvie aspekti, kur ir saistīti ar viena dalībnieka sabiedrību. Toreiz Dombrovska kungs atbildēja, ka viņš nav sagatavojis atbildi runāt par vienu dalībnieku sabiedrībām. Viņš bija pārsteigts par manis uzdoto jautājumu, tomēr apsolīja, ka uzsākot savu darbu komisāru amatā, viņš mums sniegs atbildi un mēģinās šo jomu sakārtot. Broka kungs tagad uh, griežās pie komisijas ar pamudinājumu tālāk nestrādāt, bet sakārtot patreizējo priekšlikumu bet eh, sociāla tirgus ekonomika vispār neparādās komisijas priekšlikumā kā jēgpilns jēdziens. Varbūt, ka problēma ir daudz lielāka nekā vienkārši komisijai pārstrādāt savu priekšlikumu. Domāju, ka to pārstrādāt vairs nevar. Thank you for this. Paldies. Paldies par diskusijām. Tagad uh, īs pārtraukums jo balsot sāksim. Ak, nē, Taimurkas kundze. Jā, Jā, es gribu teikt pateikt paldies kolēģiem par, eh, nu, tomēr plašu atbalstu un, jā, patiesi es uh, diskutēju ar eh, kolēģiem no uh, jūri komitejas. Uh, Sociālā dimensija sākas dalību valstīm, sākas maziem vidējiem uzņēmiem, visu to kolēģi arī redz. Un skatoties uz darba ņēmējiem un sociālo sistēmu, kā arī dalību valsts nodokļu sistēmu, nu tas nav saistīts ar kreiso ideoloģiju. Tieši mm, tajā brīdī, kad eh, vēlme noraidīt it īpaši eh, tiek pausta eh, MVU apvienībās attiecībā uz šo dokumentu. Un nav jau tā, ka komisijas priekšlikums uh, ir uh, ierobežots ar maziem vidējiem uzņēmiem, jo arī lielie koncerni var izmantot uh, šo dokumentu legāli vai nelegāli, bet arī legāli. Uh, Jāsaka, ka mērķa grupa nav tikai mazie vidēji uzņēmumi un runa nav tikai par uh, skaitu, cik uzņēmumi tiek nodibināti, tas nedod ieskatu, vai e, dalība valstis vai darbvietas tiek e, dibinātas, vai kāda ir situācija šiem vien cilvēku uzņēmumiem. Un mēs e, diskutēsim arī ar ēnu referentiem un apmainīsimies ar viedokļiem ar kolēģiem Juri komitejā, lai rastu tādu pilnīgi skaidru mūsu pozīciju, bet tas palīdzēs arī uh, juridisko lietu komitejai, ja viņi no mums saņems tādu ļoti skaidru signālu. Uh, thank you. Paldies. Un uh, tagad uzklausīsim arī Kurca kungu, kurš pārstāva komisijas atbildīgo ģenerāldirektorātu. Pāris vārdus burtiski. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Mēs dzirdējām šeit gandrīz tikai un vienīgi vilšanās vārdus. Es vēlētos arī pateikt, ka es arī esmu vīlies, ka mums nav bijusi iespēja prezentēt mūsu priekšlikumu, kā tas bija iespējams IMCO un Jūrī. Iespējams, ka nesaprašanās un vilšanās iemesls un pamats ir tieši neizpratne jo referenti pieminēja vairākus aspektus, kur mūsuprāt ir atrunāti. Es esmu pārsteigts dzirdot bāžas par idejām, kuru mūsu priekšlikumā vienkārši nav. Īpaši par vienas personas sabiedrības reģistrāciju. Mūsu priekšlikumā tieši parādās tas, ka dalība valsts, kurā šāda sabiedrība ir reģistrēta, var kontrolēt. Līdz ar to fiktīva kompānija reģistrācija, ja dalību valstu un nevēlas, ir tikpat kā neiespējama. Arī internetu uzraudzība ir iespējama jau 16 dalību valstīs. Pavisam atšķirīgs un atsevišķs jautājums ir par nodokļu iekasēšanu. Tas mūsu priekšlikumā vispār neparādās. Uh, jo kopienu tiesas precedents eh, ir mm, nolēmis par eh, šo jautājumu nodalīšanu. Tas attiecās arī uz Steinruks kundzes valsti, un nodalīšana ir iespējama. Tas eh, nenozīmē, ka ar nodokļu iekasēšanu būs problēmas a priori vienu dalībnieku sabiedrībām. Tas ir nodokļu inspekciju un nodokļu dienestu kompetencē. Līdz ar to e, nekas šeit nemainās ar šiem viendalībnieku sija. Es varētu turpināt paskaidrot e, citus e, priekšlikumus un idejas komisijas sagatavotajā dokumentā, bet laika man vairs nav, tāpēc paldies prieksēdētāji, paldies. Štainruks kundze lūdzu. Sum argument. Runājot par argumentu, ka darbības un reģistrēšanas vietas dalīšana. Par šo jautājumu runājot, jāsaka, ka EKT spriedums atzīst to, ka vienā dalību valstī uh, dibināta firma var darboties citā, bet jaunākajā spriedumā šī uh, spēja tiek ierobežota. EKT prasa, lai uh, reģistrēšanas valstī firma darboties uh, it īpaši, lai novērstu krāpšanu ar eh, nodokļiem un lai novērstu mm, darba ņēmēju tiesību vaināšanu. Tā ir tieši tā problēma, par kuru runāju diskusijās arī EKT ir uzlabojusi, eh, ja papildinājusi savus spriedumus, un es domāju, ka mēs eh, varam balstīties uz pamatotām analīzēm dalībvalstīm un uz uh, um, ietekmes novērtējumu, kas ir veikts. Thank you. Paldies. Un eh, tagad eh, pāriesim pie balsošanas sadaļas. Ah. Okay, I have to repeat the time. Vēlreiz man ir jāatgādina datumi, kas ir saistīti ar šo ziņojumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš par šo atzinumu ir 14. 4. mājas pusdienlaiks. 28. maijā izskatīsim sēdē grozījumus, Emplu komitejas pieņemšanā tas ir 23. jūnijas un Jūra komitejā atzinuma pieņemšana ir paredzēta 15. septembrī. Tagad pāriesim pie elektroniskās balsošanas, un mums ir paredzēts vairākas stundas balsojumu. Bon, on est sur quoi là Ah oui. Non mais tout à l'heure tu, me, tu me diras. S'il vous plaît. Priekšsēdētājs kundze, pirms mēs sākam balsot, es gribu uh, pavisam īsi piezīmēt, ka, lai arī esmu bijis jauns šeit parlamentā un man varbūt ir jāpierod, es tomēr nevaru akceptēt, ka balsošanas saraksti nav pieejami 24 stundas pirms balsošanas. Es, uh, Manu uh, saņēmu 22, 20, 130 labs puses, un tas nu nav iespējams. Nu, tas tiešām nedrīkst tā būt. Mums visiem jāpadomā, vai mēs varam tā strādāt, jo tās lietas, par kurām mēs šodien balsosim, ir nozīmīgas. Mr. Martin? Oui, merci, Madame le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Tāda pat piezīme, kā izteiciet priekšējais kolēģis. Turklāt mēs neesam astotajā punktā saņēmuši balsošanas sarakstu. Varbūt sekretariāts var mums to izsniegt. to Mr. Martin. Eh. Martin kungam. Tas tika nosūtīts cilvēkam ar vārdu Anastasija Mitronācu vakar vakarā. Tā ka jums to vajadzēja saņemt. Visiem pārējiem, kur jautāja, kāpēc nosūtīti teksti tika tik vēl, tas bija tāpēc, ka grupās notika diskusijas par to, kā sagatavot kompromisus. Tas nozīmē, ka tāda ir parlamenta politiskā dzīve, kas dažkārt pieprasa iekļauties ļoti īsos termiņos, bet es domāju, ka tā vai citādi mums izdosies iziet cauri visiem balsošanas sarakstiem, mums ir pietiekami daudz laika šim nolūkam. Un mums nav nekādas steigas, man kungs. Priekšstādājs kundze, es domāju, nu, kolēģu bažas jāsar ļoti nopietni. Harkinas kundze ziņojums par TTIP. Katrs no mums. Uh, simtiem tūkstošiem ēpasta e ir saņēmis. Ja mēs tagad teiksim, ka ārprātīgā tempā visu to īstenosim, jā, nu skaidrs, ka mūsu ēnu referenti mēģināja kompromiss sasniegt, bet nevienmēr to spēju. Un ja mēs tagad nevarēsim to izkontrolēt, tad mēs um, nestrādājam pietiekam nopietni, vai mums nav iespējas, nu vismaz par šo Harkinas ziņojumu pārlikt uz nākošo sēdi. Nu taču nav nekāda kavēšanās. Ir daudz komitejas uh, parlamentā, kas nodarbojas ar tētību jautājumu. Es katrā daļā gribu zināt, kas kompromisā ir ietverts. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, jautājums, vai mēs nevaram to atlikt. Uh, the timetable doesn't. Termiņi mums neatļauj tos pārkāpt, mums ir jāpieņem lēmums. Un, protams, politiskajām grupām pienākā sekot tam, lai jo deputāti zinātu par kompromisiem un ieteiktu balsojumu. Ar to nenodarbojas komiteja. Mēs vēl aizvien gaidām dažus deputātus, bet dodu pēdējo iespēju Broka kungam, ko teikt. Kurā dienā balsa, lēmumu pieņem intā? Kad ir termiņš intai? Tas ir vienīgais izšķirīgais brīdis, lai saprastu, ir vai nav par vēlu. Vai sekretariāts zina, kad tas ir intas darba kārtībā? It's May the 7th. Do we... 7. mājas. Vai mums pirms 7. māja nav komitejas sanāksmes? Nē, esmu pārliecināta, bet manuprāt, mums ir viss jāpabeidz līdz 15. aprīlim, kad mums ir jāziņo intai. Tas nav mūsu rokās, jo mēs neesam atbildīgā komiteja. Steinroks kundze, es nedomāju, turpina Elmars Broks, kad ir termiņi inta deputātiem 15. aprīlis grozījumiem. If... Es neesmu pārliecināts, ka sapratu jūsu jautājumu, bet balsojums Sintā notiek 6.7. maijā. Un mūsu nākošā komitejas sanāksme. Mūsu komitejas sanāksme. Kāpēc mēs nevaram balsot 16. Tas ir trīs nedēļas pirms intas. Mēs nevaram eh, grozīt intas termiņu. Domāju, ka tas ir jārespektē. Jo, ja mēs sākam uh, grozīt viņu termiņu. Dienu vēlāk cita komiteja var paust viedokli. Šeit ir tikai informācijas jautājums. Ir runa par to. Dod vārdu Stēnuks kundzei. Also wir haben... No nu, tā tad. Šodienas balsošanas termiņus un termiņu sadalījums par viedokli koordinātoru tikšanās laikā mēs esam noteikuši un tikai tādēļ, ka ir iekšējas komunikācijas problēmas vienā frakcijā, mums nevajadzētu mainīt termiņu plānu, jo mana frakcija spēja gala, vēl diskutēt par gala rezultātiem. Un pieredzējušāki kolēģi zina, ka bieži vien ir tā, ka par dažādiem ziņojumiem un dažādām politiskām uh, frakcijām līdz uh, pašām beigām vēl tika diskutēts, uh, lai būtu vislielākā iespējamā uh, saskaņotība, un tādēļ mēs uh, uzskatām, ka balsojumam jānotiek. Uh, we'll start the voting. Sāksim balsošanu. Marijans Harkina ziņojuma projekts. 107. grozījums ir izņemts. Un mēs sākam ar sesto grozījumu par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Turpinām balsošanu, beidzam balsot. Problēma ar balsošanas karti. Atkārtojam balsojumu. Sākam vēlreiz. Sastais grozījums, sākam balsot. Closed. No, no, no, no. Beidzam balsot. There are too, too many. Ir divas tautas partijas kartas par daudz un divas kartas par daudz no sociāldemokrātiem vēl aizvien viena par daudz noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Yeah, yeah, Amendment 7. Septītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām. The vote is closed. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Noraidīts. Astotais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais grozījums. Par. Pret. Atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss atvainojiet, saka priekšsēdētāji 24. grozījums par pret pārbaudām, sākam balsot, beidzam balsot. Viena tautas partijas karte par daudz. Noraidīts. 25. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, sākam balsot. 25. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. 27. grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Jūs zināt, kurš pieņemts 29 par? Nē, saka priekšsēdētāji, tas atkrīt pāriem pie C kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam C kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 43. grozījuma. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. Ar vienas balss pārsvaru. 45. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. D kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. pār pret atturas noraidīts. E kompromiss. Vai vēlaties pārbaudīt 55. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. E kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. Sešdesmit astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijai viens liekas. Pār. Pieņemts. Sež. F kompromiss. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 79. grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. par pret atturas noraidīts.

pret atturas pieņemts. Pārbaudām 80. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Beidzam balsot. Pieņēmums. G kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Deviņdesmit sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.

noraidīts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtu piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Pi 107. ir izņemts, un pāriem pie I kompromisa par pret atturas pieņemts. Pārbaudām I kompromisu, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Simta divdesmit otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 123. par pret atturas noraidīts. 124. un 5. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 124. 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. Kā kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtu četrdesmit pirmais par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 141. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 142. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 143. par. Pret

par pret atturas pieņemts. 147. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 147. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 148. par. Pret. Atturas noraidīts. 140, 150. par. Pret. Atturas pārbaudām.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 atturas noraidīts. 153. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 155. par pret atturas atkrīt, atvainojiet, saka priekšsēdētāji 155. atkrīt, pāriem pie 158. par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Broka kungs. Like... Man ir jautājums mēs esam kaut ko piemirsuši. F grozījumā, F kompromisā ir rakstīts, ka jāveic nekavējuši soļi, lai garantētu dalību valstu dīm tiesības pieņemt likumus. Vai mums nav šādi soļi jāspēr? Jo šeit ir runa par likumdošanas tiesībām šajās jomās Eiropas Savienībā. Tas nav ņemts vērā. I think to take immediate steps to care. Domāju, ka spērt nekavējošs soļus, lai garantē dalībvalsts un Eiropas Savienības tiesības, e, pieņemt likums, vai šeit ir kāda e, jēga šajā tekstā. Dodu vārdu referentē Harkinai. Paldies! Mēs citējam līgumā 14 pantu dalību valstībām, dalību valstu tiesības pieņemt likumus. Mēs nevienu neizslēdzam, mēs vienkārši citējam daļu no 14. panta līgumā. E Šie jautājumi ir daļa no Eiropas Savienības likuma došanām tā ir Eiropas Savienības likumdošana. Rights, ja jūs domājat, ka viss ir kārtībā, tad varam turpinam šķiet priekšsēdētāji, ka mēs saskaramies ar motis grozījumu pēc balsojuma, un tā kā šis ir atzinums Inta komitejā tādu šo jautājumu var skatīt Intā. Aicinu balsot. Thank you, Wilber. Paldies. Liekam uz balsojumu ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Tautas partijā viens par daudz. Pieņemts. 30 balsis par.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 pieprasa kārtību. Jautājums Broka kungam. Broka kungs, vai jūs vēlaties, lai jūsu komentārs tiktu iekļauts protokolā? <laughs> yes, it, Mēs visi dzirdējām, ko jūs teicāt, bet labi, izliksimies, ka neesam to dzirdējuši. Tādā gadījumā pāriesim pie elektroniskās balsošanas atpakaļ. One...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 par priekšlikums Eiropas parlamentu un padomas direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza veselu virkni direktīvu. Pirmais, 39. grozījums, ak nē, tas ir atsaukts. Un uzreiz kompromisi J par pret atturs pieņēmts. Nākamais desmitais grozējums un 42. tie ir vienādi par pret atturas pieņemti. Nākamie ir 11. un 43. grozējumi arī vienādi par pret atturas pieņemti.

pret, atturas, pieņemti. Kompromis K par, pret, atturas, pieņemts. Piektais pants, uz kur attiec 16. un 50. grozījumi par, pret, atturas, pieņemti. Astotais pants,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 Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Peš 7 par pret atturas pieņemts pārbaudīsim. Tātad piektais apsvērums, uz kur attiecas peš septiņi. Sākam balsot, beidzam balsot un tas ir noraidīts. Mēs jau beidzām balsot. Sorry, madam. Prieksēdētais kundze mēģina teikt kāda deputāta. Labi, turpina prieksēdētāji, tad vēlreiz balsosim peš 7 par. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. S un D viens liekas. Beidzam balsot. It's not the machine, it's... Tā tomēr nebija balsošanas mašīnas vaina peš 7 ir noraidīts. Peš 8 atkal pār pret atturas noraidīts. Kompromis D par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts peš 9, ak nē, atkrīt, un nākamais ir 25. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromis E par <clears throat> atturas pieņemts, kompromis F par pret atturas pieņemts, 31. grozījums par pret atturas pieņemts, 32. par pret atturas noraidīts, 8. par pret atturas pieņemts, Mēs balsojām 8. kopā ar 34. un tas ir pieņemts. Div, peš 12. Ak, nē, to mēs nebalsojam. G kompromiss. Par, pret, apturus pieņemts. Trīsdesmit sestais par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas pieņemts. Kompromis I par pret atturas pieņemts. Pārlecam uzreiz uz galīgo balsējumu un vesela virkne grozījumu, par kuriem nebalsojam. Tagad balsojam par ziņojuma projektu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. And... Uh, Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 47, to... 47 pār 5 pret ziņojums pieņemts. Nākamais ir eh, saruna uzsākšana par likumdošanas ideju par balsojam, personālais balsojums. Open. Sākam lūdzu balsot. Beidzam balsot. It's carried. Pieņemts. Un tagad balsojam par sarunu uzsākšanu ar padomi saskaņā ar attiecīgo reglamenta pantu. Mm. Mm. Electronic vote. Elektroniskais balsojums. Sākam lūdzu balsot. The vote is closed. Beidzam. Par sarunu uzsākšanu esam nobalsojuši vienprātīgi. Apsveicam Oranžasam Triekundzi. Yes, please, madam. Jā, lūdzu, Šantie kundze. Priekšstādājs kundze, es gribēju uh, tikai teikt lielu paldies visiem referentiem no dažādajām politiskajām grupām, jo nu, uh, tas ir, nu, teiksim, ļoti nozīmīgs uh, solis un pateicoties visām politiskajām grupām tas ir sasniegts. Paldies! there. The amendments have been withdrawn this morning. Maybe you could announce that these amendments before we start. We'll now vote on the draft. Un tagad balsosim par likumdošanas priekšlikumu Eiropas Stratēģisko investīciju fonds. Ir, iesnie, ir atsaukti divi grozījumi, tas ir otrais 204. un 284. 204. grozējums par pret atturas. Pārbaudīsim 204. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss J par pret pret pieņemts. Divsimt piecpadsmitais grozējums par pret atturas noraidīts. 216. par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 pret atturas. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot par 220. grozījumu. Beidzam balsot. Un rezultāts ir tāds, ka 220 noraidīts. 221 par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. 231 par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 14. grozījumu. Beidzam balsot. Un 14. grozījums ir pieņemts. 232. par pret atturas noraidīts. Kompromis M par par pret atturas pieņemts. 200. Nākamais grozījums ir Nākamais grozījums 245. Jo 238. tika atsaukts. To jau es teicu, uzsākot balsošanu. 245. par pret atturas noraidīts, 246. par pret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 pret, atturas, pieņemts, 255. par, pret, atturas, noraidīts, 254. par, pret, atturas, noraidīts, 256. par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 256. Un beidzam balsot par to pašu. Ak, nē, EPP viens liekas. Tagad beidzam balsot. Noraidīts 256. Nākamais MA kompromiss par pret atturas pieņemts Kompromis N par pret atturas pieņemts. Un tad pārlecam uz 269. grozējumu par pret atturas pie, noraidīts 270. par pret atturas noraidīts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 Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 273. lūdzu. Beidzam balsot, un 273 ir pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts 283 par pret, atturas noraidīts. 282 par, pret, atturas noraidīts. 284 ir atsaukts un balsojam par P kompromisu. Par, pret, atturas pieņemts. 289 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 289, lūdzu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 290 atkrīt un balsojam par 291. Par pret atturas noraidīts. 292. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 292. lūdzu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. 299. par pret atturas pieņemts. 300. Ak, nē, pārbaudīsim 299. elektroniski. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot par 299. noraidīts. 300. grozējums par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim arī 300. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 300. noraidīts. 301. par pret atturas, noraidīts. 302. par Trīsimts otrais un trīsimts sestais balsojam kopā par, pret, atturas, noraidīti. Trīsimts trešais par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 303. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 304. par pret atturas noraidīts. 305. par pret atturas noraidīts. 307. par pret pret atturs noraidīts 308. par pret atturs noraidīts 17. par pret atturas noraidīts pieņemts. 309. atkrīt. Ak, nē, tomēr balsojam labo prieksēdētāju 309 par pret apturas noraidīts 310 par. Ak, nē, atvainojos labo prieksēdētāju 310 atkrīt. Balsojam par 312. grozējumu. Par, pret, atturas noraidīts. 313. par, pret, atturas noraidīts. 316. par, pret,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 noraidīts. 318. par pret apturas noraidīts. 319. par pret atturas noraidīts. 320. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 320. sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 320. ir pieņemts. Ar kompromisu. Par, pret, atturas, pieņemts. 325. par pret, atturas, noraidīts, 326. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 326. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozējums ir pieņemts.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 Es atvainojos labo prieksēdētāju. Šķiet, ka ir pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot par SO. Protams. Vote, <laughs> you... Jā, bet kāpēc jūs necēlāt rokas pirms tam? Kompromiss S. Par, pret

atturs noraidīts. 341. par pret atturs noraidīts. 342. par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudam elektroniski. 342. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 343. par pret atturas noraidīts. 344. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 344. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 345. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 346. par. Pret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 350. par, pret, atturs, norādīts. 351. par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim 351. bet sākam balsot, ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 300, par 351. jā, mēs pārbaudam. Beidzam balsot. Protams, pieņemts. 352. par, pret, atturs, noraidīts. 353. par, pret, atturs, noraidīts.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

Labi, pārbaudīsim 358. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 359. par pret atturas norādīts. 360. par pret atturas, noraidīts. 361. par, pret, atturas, noraidīts. 362. par, pret, atturas, pieņemts. 362. pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts nu, tomēr. 363. par pret atturs noraidīts. 364. par pret atturs noraidīts. 365. par pret atturs noraidīts.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 27. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Zauzi. And the, the... Sākam balsot, beidzam balsot. It's rejected. Noraidīts. 28. pār pret atturas noraidīts. 29. pār pret atturas pārbaudām. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 39. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss BA par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas noraidīts. Piecdesmit pirmais par pret atturas noraidīts. Piecdesmit otrais par

pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, nu, raidīts, 55. par, pret, atturas, noraidīts, 56. par, pret, atturas, noraidīts, 57. par, pret, atturas noraidīts, 58. par, pret, atturas noraidīts, 59. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 60. pār, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Celiet rokas. Pat, ja vēl aizvien ir daudz balsojumā palicis. F kompromiss, E kompromiss, par, pret, atturas, pieņemts. 91. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 92. par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 atturas pieņemts. 95. par, pret, atturas pieņemts. 97. par, pret, atturas pārbaudām. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot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 atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas noraidīts. 113. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 113. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 114. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudām. 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simto. Won the election. <laughs> you won the vote at least. 116. par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. 117. par atkrīt. 117. atkrīt. Nākošais 115. par pret atturas noraidīts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. Simto 36. grozījums par pret atturas noraidīts. 135. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums atkrīt. Tie atkrīt līdz 137. Pār, pret, atturas Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Simtu trīsdesmit septītais. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. par pret atturas pieņemts. 139. pār pret atturas pieņemts. Pārbaudām 139. Beidzam balsot. Noraidīts. 140. par pret, atturas, pieņemts. Devītais. Pārbaudām 140. Sākam balsot. 140. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 pārbaudām 151. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simta piecdesmit otrais par, pret, atturas noraidīts. 155. pār, pret, atturas. Simtu piecdesmit trešais par, pret, atturas noraidīts. Simtu piecdesmit ceturtais par, pret, atturas pieņemts. 160. par, pret, atturas, noraidīts. 158. par, pret, atturas, noraidīts. 156. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 156.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 par pret atturas pieņemts. 161. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 161. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais. Par pret atturas pieņemts. 162. par pret atturas noraidīts. 164. par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts.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

Pārbaudām 173. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tik tiešām pieņemts. 100. 72. Par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 172. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 174. Atkrīt. I kompromiss par pret pieņemts. Simt astoņdesmit otrais, trīsdesmit ceturtajā lapusē. Simtu. Yeah, you have another page number in different groups. Sorry. Uh, those in favor? 192. par, pret, saturas, noraidīts. 183. 4. un 5. Visi kopā par. Those against. Pret atturas noraidīts. 186. pār pret atturas pieņemts. 190. par pret atturas pieņemts. Noraidīts, eh, atvainojiet, saka priekšsēdētāji, 187. par pret atturas noraidīts.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

noraidīts. Un tagad liek uz balsojumu atzinumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 balsis par, 6 pret. You couldn't vote. Uh, Jūs nevarējāt nobalsot. Vai atkārtosim balsojumu? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 balsis par, 6 pret. Paldies, es vēlos pateikties visām grupām, kas strādāja, lai varētu sagatavot šo dokumentu. Tā bija ātrā, pātrinātā procedūra. Un es vēlos pateikties eh, visiem par darbu, pateikties sēnu referentiem un konsultantiem. Paldies! Nu, kas mums būs nākošais? We'll go to the draft opinion. Nākošais ir atzinums par ekonomiskās pārvaldības ietvaru. Izaicinājumu nesošā situācija. Es kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņems. Ceturtais grozījums par. Pret atturas noraidīts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Divdesmit trešais grozījums par D kompromiss nāk vispirms par pret atturas pieņemts. 20. grozījums. 23. grozījums. Divdesmit sastais grozījums.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 Vai visi ir gatavi balsošanai? 24. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sociāldemokrāti viens slieks. Noraidīts. 26. par pret atturas pieņemts. 27. C kompromiss par pret atturas pieņemts.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 R kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. grozījums, 46. grozījums par pret atturas noraidīts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. 61 noraidīts. 63. Amendment 63. 63. Pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss G par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. Grozījums 76 par pret atturas. Noraidīts. Grozījums 77 par pret atturas norādīts. Grūzījums 78 par pret atturas norādīts. 79 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim grūzījumu 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss J. Par pret atturas pieņemts. Kompromiss I. Par pret atturas pieņemts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts Grozījums 92 par pret atturas norādīts. Grozījums 94 par pret atturas norādīts. Grozījums M par pret atturas norādīts Nav viss norādīts, ir pieņemts. 96 par pret atturas norādīts. Grozījums e, e, kompromiss L par pret atturas pieņemts. Simt astotais grozījums par pret atturas noraidīts. 108. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums 119 par pret atturs norādīts. Grozījums 120 par pret atturs pieņemts. Grozījums 121 un 122 par pret atturs pieņemts. 100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 Kompromiss O par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Grozījums 139 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda Pārbaudam 139. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 140 par. Pret. Atturas. Pieņemts pārbaudīsim 140. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss S par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Tagad noslēdzošais balsojums par uh, grozīto tekstu kopumā, par uh, atzinumu projektu, un tas ir noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Jūs esat visi nobalsojuši, tagad beidzam balsot. The problem Vai ir kāda problēma? Šeit tulkojums franču valodā bija nedaudz mulsinošs. Tas ir personāla balsojums. Tagad vai mēs varētu vēlreiz nobalsot? Jā, protams. Nav nekāda problēma. Tātad sākam balsot. Tas ir noslēdzošais balsojums par uh, atzinumu projektu. Sākam balsot. Vai jūs visi esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Ar plašu vairākumu. What is the next?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 Yes, are you ready? Vai visi ir gatavi balsošanai? Liekam uz balsojumu. Are you all ready for the vote? Vai visi ir gatavi balsošanai? Tas ir ziņojuma projekts par personu, par individuālajām aizsargi ierīcēm. 176. grozījums par. Atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts. 100.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 Pārbaudīsim tomēr elektroniski. 178. lūdzu. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. par pret atturs pieņemts.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 181. Eh, pārbaudām elektroniski. Lūdzu, sākiet balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 182 par pret atturas grozējums nav pieņemts. Bet pārbaudīsim tomēr elektroniski. 182. sākam balsot. The... Beidzam balsot. Grozējums noraidīts. 183. par pret atturas kolēģi, tik reti kurš no jums eh, ceļ rokas vēlreiz par 183. pār pret atturas pieņēmts. 184. pār. Ak, tas ir tieši tāds pats kā 185. 185. pār pret atturas pieņēmts. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām 16. sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 16. ir pieņemts. Kompromiss N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 Labi, pārbaudām 190. sākam balsot lūdzu. Un beidzam balsot. Pieņēmts. 21. par pret atturas pieņēmts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Kompromis Q par pret atturas noraidīts. Atvainojos, saka priekšsēdētāji, bet, protams, pateicu pilnīgi pretēji. 192. par pret atturas pieņemts. Kompromis R par pret pret atturas pieņemts. Kompromis. Kompromis S par pret atturas pieņemts. Kompromis T par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas pieņemts. 29. un 199. ir vienādi balsojam kopā par pret atturas. Tie tomēr ir jāpārbauda. 29. 199. sākam balsot.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 32. par pret atturas pieņemts. Kompromis U. Ak pārbaudam. 32. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Those vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis U. Kompromis U par pret atru, atturs pieņemts. Kompromiss V par pret atturs pieņemts. 35. par pret atturs noraidīts. Kompromiss dubultv par pret atturs pieņemts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 Labi, pārbaudam 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss Y. Par, pret, atturas, pieņemts. Divsimts vienpadsmitais par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 44. ir atsaukts, 213. par pret atturas pieņemts, kompromis dubultā par pret atturas pieņemts, 216. par pret atturas pieņemts, kompromis AB par pret pret, atturas, pieņemts. 47. un 219. par abiem kopā par. Un 220. arī, visi trīs. Ak, nē. 47. un 219. par abiem kopā par. Pret. Atturas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 pret atturas pieņemts. 225. par Ak, jā, tas ir vienāds ar 226. abi vienādi. Balsojam kopā par, pret, atturas, pieņemts, pi, 50. par, pret,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 pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. 230. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 56. ir vienāds ar 232 un 231 visus kopā par pret, pret, apturas pieņemti. 233. par pret pieņemts 234. par pret atturas pieņemts 57. par pret atturas noraidīts. Labi pārbaudām 57. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 57. grozījums noraidīts. 58. par pret atturas noraidīts. Kompromis AG par pret atturas pieņemts. Kompromis AH par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas, noraidīts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 238. atsaukts un balsojam par 62. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss A, I, par, pret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 noraidīts. 66. Par, pret, atturas, noraidīts. 67. par, pret, atturas, noraidīts. 68. par, pret, atturas noraidīts. Labi pārbaudām elektroniski 68. grozējums, sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas noraidīts. 241. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 241. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 71. par pret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 Labi pārbaudām. 78. grozējums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot, un 78. ir pieņemts. 200. Ak, nē, 244. atkrīt, 79. par. Pret. Atturas noraidīts. 80. par. Pret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 83. labi pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot par 83. grozījums pieņemts. 84. par pret atturas noraidīts. 85 par pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski. Par 85. sākam balsot. Beidzam balsot. Un grozējums pieņemts. 86. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam 86. sākam balsot. Beidzam balsot. 86. pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts.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 245. par pret atturas pieņemts. 93. Ak, nē, tas atkrīt. 94. par pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas pieņemts.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 atturas, noraidīts, simts par, pret, atturas, pieņemts, simtu pirmais par, pret, atturas, pieņemts, simtu otrais par, pret, atturas, noraidīts, simt trešais par, pret, pēr pret atturas pieņemts 104. par pret atturas noraidīts 105. par pret atturas pārbaudīsim. 105. sākam balsot elektroniski.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 Pārbaudīsim 108. elektroniski. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. Kompromis AJ par pret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 atturas pieņemts 115. par pret atturas pieņemts 116. par pret atturas pieņemts 117. par pret atturas noraidīts 200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 120. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 120. Priekšsādātāji teica 121, bet tomēr pārbaudam elektronisku 120. Sākam balsot. Beidzam balsot. 120. ir pieņemts. 121. par pret atturas noraidīts. 122. un 123. abi ir atsaukti. Balsojam par 124. par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts, šķiet, bet pārbaudīsim elektroniski. Par 128. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Amendment 2. 249. Amendment 249. 249. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 129. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 250. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 251. Par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 138. pār pret atturas pārbaudām. 138. Beidzam balsot. Pieņem. A kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. 141. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 141. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu balsu pārsvaru 142. atkrīt 100. Eh, tālāk trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 143. par pret atturas noraidīts. 144. par atkrīt. 145. tagad. Nē, tas neatkrīt. Liekam uz balsojumu 144. 144. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 145. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. B kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.

Nē, tas atkrīt. C kompromiss par pret atturas atkārtojumu balsojumu par C kompromisā pret atturas pieņemts. 152 par pret atturas pieņemts. 100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 161. par pret atturas pieņemts. 162. ar mutisku groziņumu. Septiņa vietā ir pieci, kā komisijas tekstā par, pret, atturas, pieņemts. 163. par, pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 171. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. Kā kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas noraidīts. 175. par pret atturas noraidīts. Un tagad liek uz balsojumu atziņu projektu ar grozījumiem, sākam balsot. Vai gatavi esam balsošanai? Beidzam balsot. 49 par. Un tagad mēs esam nopelnījuši pusdienlaiku. Paldies! Tiekamies pēcpusdienā. Ceru, ka daudz būs arī klāt šajā senēksmē, jo mums būs mini seminārs par bērnu nabadzību. Tas būs ar augstu pievienoto vērtību tiem, kuri piedalīsies diskusijā, un arī mums paldies, un tiekamies pēc pāris stundām un paldies par šo balsošanas maratonu. Morēn Šartie kundze gribētu ko teikt. Paldies priekšsēdētāji, jo šādu sēdu novadīt ir ļoti grūti, trīs stundas balsojumu. Jūs tikāt ar to galā lieliski. Paldies jums!